17. decembrī. Grib arī parlamentu informēt, ka ņemot vērā reglamentu 231. Punktu, panta 4. punktu, nav bijis eh, um, lūgums balsot par korīģējumu eh, darba kārtībai